sanāksme apmeklē, sekojot tradīcijai, kas nosaka, ka eh, tā dalībvalsts, kura ir mm, prezidenta valsts konkrētajā periodā, eh, nosūta kādu no parlamenta pārstāvjiem uz mūsu sanāks. Un viņš mums pastāstīs par prioritātēm, izaicinājumiem Grieķijas prezidentūrai. Uh, Vēlamies arī, lai jūs pievērstos Eiropas jautājumiem un tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar kopējās lauksainiesības politikas um, reformu. Un tāpēc tam būs diskusijas. Vārds jums. Kirie Proedre, agat. Štetatā kungs, godātie deputāti, šīs komitejas locekļi, esmu šodien jūsu viesis, lai jums pastāstītu par uh, Uh, Grieķijas lauksaimniecības reālo situāciju un arī, lai jums pastāstītu par kopējas lauksaimniecības politikas reformu un lai pastāstītu arī par Grieķijas pie šiem jautājumiem. Tamson kungu, nu jau divus gadus strādājam pie jaunās KLP, kur ir četras pamatreglas. Pirmais ir tieši attiec tiešiem maksājumiem, tad vienotā lauksaimniecības eh, tirgu organizācija, lauku attīstība un kopējās lauksaimniecības politikas eh, pārvaldības organisms. Organizācija jau ir eh, noteikuma attiecībā 2013. gadu un 2015. gadā jau pilnīgi īstenošu šo reformu. No Grieķijas puses eh, reformas īstenošana iepriekšējos gads mums daudz mācījusi. Un tas mums nodz ietvaru, kurā mēs darbosimies nosakot mērķus Grieķijas lauksaimniecību. Tātad pamas, pamazām kā pam, galveno. Instruments jau nosakam, kā LP, lai līdz 2020 gadam būtu, pan, būtu panākti visi tie mērķi. Un lai mēs panāktu rezultātu, ir jānosaka tāda kā pieturs punkti, kas nosaka mūsu izvēli. No mūsu puses ir konkrēti mērķi, proti, pirmkārt, Grieķijas lauksamniecība, kas būtu konkurētspēja un vērsta uz uh, ražošana augstas uh, produktiem, kam ir eh, augsts pievienotā vērtība, laba kvalitāte, lai veicinātu arī Grieķijas ekonomikas attīstību. Otkārt, Grieķijas lauksaimniecība, kas atbilst tās mērķiem, proti nodrošinot pārtiku un sabiedrības veselību. Treškārt, Grieķijas lauksaimniecība, kas būtu vērsta uz āru, kas veicinātu mūsu eksportu un arī veicinātu uh, tekošā rēķina līdzsvaru. Ceturtkārt, tāda grieķu lauksaimniecība, kas atbilst klimata izmaiņām. Pietkārt, arī tas ir ļoti svarīgi. Stiprināt uh, sadarbību Grieķijas periferija, lai veicinātu uh, mūsu turisma un uh, kulinārijas un tradicionālās uh, bagātības uh, izplatību. Grieķija apmēram 40% no iedzīvotājiem dzīvo divās lielākās pilsētās - Atēnās un Salonikos, un līdz ar to perifērijas attīstība ir liels izaicinājums. Lai mēs panāktu šos mērķus, galvenokārt jāskatās, kāda ir situācija šodien Grieķijas lauksaimniecībā. Grieķijas uh, lauksaimniecības nozari raksturo ierobežot uh, konkurētspēju, To nosaka dabas atšķirības, eh, piemēram, kalni un eh, salas. Grieķijā ir uh, eh, liel, iz, liels reljef uh, atšķirības, ir tātad salas arī un kontinentālā Grieķija. Grieķijas ziemeļos ir vairāk uh, nokrišņu, bet uh, dienvidos un austrumos ir sausāks. Praktiski tas nozīmē to, ka Grieķijas ziemeļos ir eh, vairāk iespēja nodarboties savu lauksaimniecību, tā ir dinamiskāka, bet eh, dienvidā austrumos trūkst eh, uh, ūdens, un tā tad uh, ir mazāk iespējas nodarboties lauksaimniecību. No tā arī atkarībā attīstījās turisms. Tik nelielā teritorija ir ļoti dažāds klimats un uh, reljefs, un tā ir liela daudzveidība, kuru mums ir pienākums aizsargāt. Grieķijas lauksaimniecības īpašais raksturs ja drīkst tā teikt, pat Grieķijas e, vienreizīgums atainojas arī dažādajās programmās, e, problēmās, kas mums jārisina. Mēs vēlamies tā samazināt, e, pateicoties kopiem Eiropas politikā. Ir zināms, ka šodien Tāds politikas īstenošana, kas izveidota visām dalībvalstīm, ir saistīta zinām problēma, un tā notiek nevis tāpēc, ka programma nav pareiza, bet gan tāpēc, ka lauksaimnieciskā darbība mm, katrā valstī ir nedaudz atšķirīga. Varbūt šī iemesla dēļ mūsu priekšā ir vairāks dilems, piemēram, par eh, tiesību aktu dažādošanu eh, starp dažādām dalībvalstīm un arī par, par dažādiem noteikumiem viens dalībvalsts ietvaros. Mēs eh, vēlamies panākt elastīgāku un efektīgāku ietvaru tiešajam atbalstam lauksaimniekiem un arī pakāpeniskas subsīdijas nodrošinot zaļāku pieeju un drošāku pieeju ražotājiem, taisnīgāku. Lauksaimniecības attīstības ministrija ir izstrādājusi četrus attīstības scenārijus. To es īsi jums pieminēšu. Pirmais scenārijs ir tāds. Valsts ir kā viena vienota periferija, otrs scenārijs sādala eh, valsti 14 daļās, trešais scenārijs divās periferijas sādāļu valsti, pirmkārt eh, kultivējumās eh, teritorijas un otrais ganības. Un ceturtais scenārijs četras kul, kultivējuma zeme, kultivējuma kalnu, eh, kalnu eh, reģioni, ganības un tad kalnu ganības. Ar kopējo lauksaimniecības politiku, ar tās reformu Grieķija arī ir izveidojusi savus mērķus tātad vienādi eh, atbilstoši noteikumu attiecībā uz klimatiskajiem un reliefa apstākļiem. Tiek uzskatīts, ka vinētāji uh, būs šeit vairāk nekā zaudētāji. Mūsu valsts un ministrijas mērķis ir tāda scenārija izvēle, kas piedāvā vairāk uh, ieguvu no kopējas lauksmīgas politikas reformas. Pirmkārt, ir jāveicina eh, ilgspējība ar tiešajām subsīdijām. Eh, pielāgojot ūdens direktīvu. Um, jānodrošina arī ūdens zuduma ierobežošana. Otkārt, tad, ja tiek sadalītas uh, reģioni tā, lai uh, lielāks atbalsts būtu tiem reģioniem, kam ir uh, iespēja labāk kultivēt, tad arī ir jāpanāk lielāka atdevi no konkrētajām teritorijām. Treškārt, Gribam veicināt eh, dažādošanu jaunajiem produktiem. Ir arī jādala mm, subsīdijas, un tad ražotāji vairāk pielāgosies tirgus prasībām. Ceturtkārt, ir jāveicina stimuli, ko mums piedāvā jaunā politika tā ražošana tiks pārstruktūrēta uz e, tām nozarēm, kas ir palikušas iepakaļ, e, lai veicinātu tekošo, e, tekošā konta līdzsvaru. Un tālāk ir jāsamazina izmaksas, um, lop, lobarībai. Jogurts un fete ir galvenie, galvenās pamatpreces grieķiešai ziņā. Un ir jāiesaist vismaz 8000 jaunsaimnieki lauksaimniecības nozare. Septītkārt ir pareizi jāpārvalda ūdeņi, lai novērstu arī ūdens piesārņojumu un pareizi sadalītu ūdens resursus. Astoņkārt ir jāveicina mūsu produktu uh, virzīšana citos turgos, tirgos, lai veicinātu arī eksportu. jo tām varam piešķirt 15% pievienotās vērtības lauksaimniecības nozarei. Un tālāk ir jāvēršas pret eh, klimata izmaiņām. Kopējā lauksaimniecības politika ir paredzējis veselu virkni pasākumu, eh, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Un tātad mūsu uzdevums ir jau iepriekš paredzēt iepri, iespējamās sēkas no klimata izmaiņa. Uh, Dāmas un kungi, noslēgumā vēros, vēlos pievērsties tiem jautājumiem, kurus pieminēja Andonis Samaras, Grieķijas prezidentūras vadītājs un Grieķijas premjerministrs. Pirmkārt, nodarbinātības un koherences stiprināšana. Viens nav iespējams bez otra. Un tas tad iekļaujas budžeta nostiprināšanas kontekstā. Otkārt, eh, monetārā savienība. Treškārt, migrācijas problēmas risināšana. Ceturtkārt, eh, stimuls sniegšana jūrniecības politikai. Es pieminēju šies punkts, tāpēc, ka mums ekonomiskā krīze ne tikai izraisīja grūtības, bet arī mācīja to, ka politiskā izvēle politiskā savienībā nepie kā nenovērt, ja uh, risinājumi ir tikai no vienas puses, jo risinājums patiesībā ir iespējams tikai visiem kopā. Grieķija nonāca um, bezdibeņa uh, malā, taču ar kopīgiem uh, centieniem tā izdevās no tā izvairīties, izvairoties no demagoģiskiem risinājumiem. Un mums izdevās nodrošināt mūsu uzturēšanos eirozonās, stabilizēt mūsu ekonomiku un panākt eh, primāro pārpalikumu lielāku nekā tas sākotnēji tika, tika prognozēts. Mēs tālāk strādājam pie visām nepiecie, vis, nepieciešamām reformām, samazinot birokrātiju, stiprinot attīstību, mazinot bezdarbu un arī veicinot lauksaimniecības nozars attīstību. Un esam arī um, apkarojuši korumpētību gan tiesas sistēmā, gan citur. Grieķija tā tad ir eh, risinājusi visus tos cēloņus, kas izraisījuši krīzi un arī uzlaboja savas attiecības ar saviem partneriem. Dāmas un kungi, Grieķija šodien nostājusies uz kājām un ar katru dienu panāk arvien vairāk. Un tas mums liecina par to, ka nepieciešams vairāk Eiropas un kopīga darbība visiem kopā. Un noslēgumā vēlos uh, atkārtot to, ko pagājuši piekdien, pagājuši ceturtdien uh, Grieķijas uh, premjerministrs sacīja. Atēnu sanāksmē. Katrs pats, vai būtu runa par lielu valsti vai par mazu valsti, iegūs daudz mazāk nekā tad, ja mēs visi darbosimies kopā. Un katrs tiks pakļauts lielākam riskam tad, ja viņš darbosies atsevišķi nevis, bet visi kopā mēs būsim stiprāk. Tas pats attiec arī uz kopēju lauksamniecības politiku, jo lielās problēmas, ar kuru uh, saskars lauksaimniecības nozara visā Eiropā, piemēram, klimata izmaiņas, augstās rūpniecības ražošanas izmaksas ir kopīgas. Paldies, ka tiku aicināts jūs vidū un eh, varēju jums pastāstīt par mūsu programmu. Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies! Un tagad sāksim diskusiju. Runātāju sarakstā. Uh, bet Egņu kungs otrais, Frau Gars, Garsija kundze pirmā, Garsija kundze pēc tam Egņu kundze. Kungs. Eh, ¿Qué pasa? Que yo soy Errant y la señora García es la señora Irachaga. Tad, Eh, mani sauc Herānca eh, Garsija. Es sapratu, ka eh, otrai Garsija kundzei jūs devat vārdu. Nu labi, paldies. Priekšsādātāji, es gribētu pateikties Grieķijas parlamenta pārstāvim Staminitisa kungam par lauksaimniecības aprakstu Grieķijā. Šo to mēs jau zinām. Uh, Mūsu kolēģis Džordžos Papastamkos, eh, viņš savulaik daudz runāja par lauksaimniecību Grieķijā. Viņš, protams, vairs nevar strādāt kopā ar mums, eh, bet mēs visi ceram, ka viņš izveseļosies. Jūs eh, labi aprakstījāt situāciju Grieķijā, arī iedzīvotāju blīvumu, to faktu, ka pārsvarā cilvēki dzīvo pilsētās, nevis laukos. Tas, protams, ietekmē lauksaimniecību un arī lopkopību. Jāpanāk, lai lauksamnieki un lopkopji varētu arī nopelnīt savu iztiku visur valstī. Lauksaimniecība un lopkopība, kā arī pārtikas rūpniecība ir ekonomikas dzinējs, un mums par to jārūpējas Eiropas Savienībā. Runa nav tikai par kvalitātes zīmogiem, par geogrāfisko izcelsmi, bet runa ir par ražošanu kā tādu. Es gribētu pievērsties tagad atbalstam, kas ir paredzēts KLP kontekstā. Mēs parlamentā centāmies panākt vienošanos par šo reformu. Un mēs eh, esam sasnieguši daudz līdzsvarotāku risinājumu atbalsta jomā. Mēs centāmies uzlabot kopsakarību starp valstīm, nekaitējot lauksaimniekiem. Un es ceru, kā dalībvalstis īstenojot KLP normas, paturēs prātā šos mūsu mērķus un parūpēsies uh, par taisnīgu attieksmi, jo visiem lauksaimniekiem, neatkarībā no tā, kur viņi dzīvo un kādos apstākļos strādā, ir vienas un tās pašas tiesības, un viņiem ir vajadzīga vienlīdz taisnīga attieksme. Vēlreiz paldies jums uh, par situācijas izklāstu. Varbūt jūs varētu arī pastāstīt, kā, kāda ir jūsu attieksme pret atbalsta paketi, par kuru pašlaik tiek diskutēts. Paldies, Agņa kungs un tad Desa kungs. Paldies. Šī ir lieliskā iespēja ar jums aprunāties. Es domāju, ka jūs zināt, ka Eh, deputāti šeit nav apmierināti ar deleģētajiem aktiem, kurus plāno komisija eh, KLP reformas kontekstā. Eh, vienu brīdi daži deputāti pat teica, ka viņi būtu gatavi izteikt veto un neatbalstīt KLP reformu, lai tikai novērstu šo ļoti neapmierinošo situāciju te tiešām bija liela pretestība. Līdz šim brīdim mēs neesam dzirdējuši, kāda ir padomes reakcija uz mūsu uh, attieksmi. Jūs uh, strādājat uh, Grieķu prezidentūras pārvaldē, un jūsu lauksaimniecības ministrs Uh, vada lauksemniecības ministru padomis. Varbūt jūs zināt, kas īsti notiek padomē. Vai padome jūtas aizskarte, vai viņu kaitina parlamenta nostāja, vai varbūt drīzāk viņi mūs atbalsta. Desa kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Liels paldies arī uh, mūsu kolēģim Stamenitisa kungam. Es uh, gribu atbalstīt Herānces kundzi. Mēs uh, vienmēr bijām ļoti labi informēti par Grieķijas situāciju. Par to rūpējās kolēģis Papas Tamkus, un mēs ceram, ka uh, viņa veselības stāvoklis uzlabosies. Jūs ļoti optimistiski ziņojāt par Grieķijas lauksaimniecības reformu Un jāsaka, man tomēr ir visai pamatīgas bažas. Es tikko saņēmu šeit tādu aprakstu no Vācijas pārvaldes iestādēm, un runa ir par lauksaimniecības un zivsaimniecības fondu. Mūsu iestādes sūdzās par to, cik birokrātiski ir palikuši šie fondi savulaik samērā vienkārši varēja pieprasīt atbalstu 200 tūkstoši eiro apmērā. Bija jāaizpilda anketa, bet tagad 30 jautājumu vietā ir jāatbild uz 100 jautājumiem. At mēs visu laiku runājām par to, ka esot jāmazina birokrātija, bet jaunās regulas uzspiež mums daudz lielāku birokrātiju. At, Jūras un zivsaimniecības fonds ir viens piemērs, bet ja tas pats atgadīsies arī ar lauksaimniecības fondiem, tad mēs paši būsim izveidojuši šo milzīgo birokrātisko monstru. Un es domāju, ka visi šie pasākumi, tad pasākumi jaunajiem lauksaimniekiem, zaļināšanas pasākumi, tas viss izklausās ļoti sarežģīti un līdz šim komisija nav mainījusi neko pēc būtības, nav ņēmusi vērā mūsu priekšlikumus. Un ja komisija vēlas e, arī īstenot deleģētos tiesību aktus tā, kā pašlaik tas ir paredzēts, tad es nevarēšu tam nekādā veidā piekrist. Es noteikti balsošu pret šādu uh, birokrātisko risinājumu. Mm? Tāpēc jāsaka, esmu izbrīnījies par to, ka jūs tik optimistiski esat noskaņots. Es gribētu uh, skaidri jums pateikt, padomē dalību valstīm ļoti rūpīgi jāseko visam, ko plāno komisija. Proszę o zabranie głosu pana posła Kopolosa Santosa, to chcę przywitać. Kopola Santoš kungs, lūdzu. Un es gribētu sveikt arī mūsu ciemiņus, kas sēž aizmugurē. Mēs eh, te būtībā runājam par diviem ļoti svarīgiem ziņojumiem par kopējo lauksaimniecības politiku. Tas ir konteksts. Eh, Kopola Santuškungs. Paldies eh, priekšsādātāji. Arī es gribētu sveikt uh, mūsu viesus parlamentā. Es, diemžēl, nevarēju noklausīties visus Tamenītis kunga uzrunu. Bet uh, man vajadzēja būt sanāksmē ar Portugāles kooperatīvu pārstāvjiem. Viņi šodien viesojas Eiropas parlamentā. Un jāsaka, ļoti interesanti bija uzklausīt jūsu izvērtējumu uh, par to, ko varētu nozīmēt KLP uh, īstenošana Grieķijā. Es piekrītu daudziem no jūsu komentāriem, un tik tiešām mums svarīgi arī turpmāk paturēt kopējo lauksaimniecības politiku, mums jāsaglabā kohēzijas starp dalību valstīm jāatbalsta ekonomiskā aktivitāte lauksaimniecībās un eh, jādara viss, lai mēs arī turpmāk eh, paliktu eh, lauksaimniecības ražotāju savienībā. Daudzi kolēģi tagad izteicās par deleģētajiem aktiem. Un es gribētu um, arī cerēt, ka uh, Uh, padome beigu beigās panāks, uh, ka komisija uzklausīs arī mūsu uh, viedokļus. Mēs ceram uz lielāku elastību un labāku iznākumu. Bet tagad mani jautājumi. Kāda pašlaik ir situācija Grieķijā attiecībā uz, piemēram, aktīvajiem lauksemniekiem? Vai jūs uh, esat atvērti noskaņoti vai vēlētos piemērot tādu stingrāku pieju, nosakot tos, kas var uh, izmantot sistēmas labumus? At reģionalizācija, piemēram, uh, tiešajos maksājumos vai Grieķijā uh, šajā jautājumā uh, iestāsies par reģionālo risinājumu, lai nodrošinātu lielāku taisnīgumu, vai jūs strādāsiet vairāk valsts līmenī? Un visbeidzot, es gribētu jautāt par lauku attīstības programmu. Kādas diskusijas pašlaik notiek Grieķijā ar ražotājiem, ar uh, ieinteresētajām pusēm, vai viņu viedokļi tiek ņemti vērā, strādājot pie laukotīstības programmām. Vēlreiz sveicu jūs šeit un uh, novēlu jūsu valstī vislabākos panākumus. Liels paldies! Jā, vairāk jautājumu nav. tad es gribētu no savas puses uh, izteikt komentārus. Iepriekšējā mūsu darba kārtības jautājumā mums bija diskusija par uh, te, TIP nolīgumu ar ASV, un tur tika bausts daudzas un dažādas bažas. Tātad tas ir pirmais tāds problēma jautājums, un otrais jautājums, kāda ir situācija šobrīd? Situācija tiem, kas dzīvo laukos, kas darbojas, kas saskars ar lauksaimniecību, kāda ir bijusi krīzes ietekme, kā tas ir ietekmējis cilvēku dzīves apstākļus, tātad kāda ir pašreizējā situācija lauku reģionos, kā šobrīd izdzīvo, darbojas mazie lauksaimnieki jūsu valstī. Es zinu, ka ir arī ieņēmuma krīze Grieķijā, kura ļoti nopietni, ļoti smagi ietekmēja tīpaši šos mazizmēru lauksaimniekus. Tātad gribētu jums sniegt kaut kādu atbildi arī uz maniem komentāriem, protams, uz pārējo kolēģu uzdotiem jautājumiem. Tātad vārds atkal jums, Stanītis Kungs. Liels paldies! Paldies arī par jūsu novēlējumiem! Pateicos arī par to, ko sacījāt par papastāmkus kungu. Es viņu ļoti labi pazīstu kopš 1990. gadā, tad viņš bija uh, ministrs. Uh, es esmu, viņš ir no Verijas, pilsētas esmu no Vericas, tā 30 km attālums vienam no otra, un tās ir izteikti, tie ir izteikti lauksaniecības reģioni. Mēs uh, ražojam uh, kompotu no ap, aprikozēm. Un šie arī svarīgi reģioni attiecībā uz vīnu ražošanu, uz uh, kokvilnas ražošanu un uz arī kukurūzu. Priekšsēdētājiem atbildot, vispirms gribu sacīt, ka, protams, krīze Grieķijā ietekmēja arī lauksemniekus nu, nebūtu iespējams, ka tā nebūtu viņus skārus. Tomēr es uzskatu, ka kopies lauk, lauksaimniecības politikas īstenošana, kas sākās iepriekšējā periodā un beidzās 2013. gadā, bija svarīgs instruments, lai ievērojami aizsargātu lauksaimniekus. Tāpēc mēs uzskatām, ka KLP īstenošana un tās politikas īstenošana, kas ir paredzēts laika no 2015. līdz 2020. gadam, ir svarīgs instruments, lai attīstītu Grieķijas lauksaimniecību, lai stimulētu um, to, lai cilvēki pārceltos uz uh, laukiem no divām lielajām pilsēm, Atēnām un Salonikiem. Es jau par situāciju Grieķijā īsumā runāju Ir uh, Grieķijā daudz kalnu un līdz ar to ir atšķirības uh, ūdens pieejamībā uh, austrumos un uh, valsts rietumos. Tad vēl arī ir problēma saistībā ar enerģijas lielām izmaksām. Tas smagi skar lauksemniekus, lai risinātu budžeta deficīta problēmas, paaugstinājās naftas cenas, palielinājās arī elektroenerģijas cena, un tas vēl, vēl, vēl lielāks sloks bija mm, lauksaimniekiem. Viens attiec uz Grieķijas krīzi un otrs uz uh, Eiropas Savienības prasībām svidi. Un tad vēl ir problēma ar mēslojumiem Eh, mēslojumi, te nav paredzēta brīva kustība Eiropā. Vienas cenas ir Bulgārijā, citas Itālijā, citas sakal Grieķijā. Grieķijā ir vislielākās uh, uh, cenas, tāpēc, ka piegāda līdz mums jau daudz izmaksā. Es jau minēju, kāds ir mūsu pārdoms. Vēl nav Uh, beigušās diskusijas par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni mūsu valstī. Tagad mēs runājam par to, kā mēs īstenosim to mūsu nākotnē, mūsu valstī. Ir bijuši ļoti daudz uh, diskusijas un konferences ar lauku nozars, lauksaimniecības nozars pārstāvjiem par to, kā īstenot nākotnē šo politiku. Es minēju četrus scenārijus, tie tiek apspriests viens scenārijs, ka visa valsts tiek, tiek uzskatīta par vienu perifēriju, par vienu reģionu, otrs sadalīt eh, valsti 14 eh, reģionos vai arī divos reģionos kultivējumās teritorijas un ganības, un pēdējais scenārijs attiec uz četriem reģioniem. Tā, eh, kultivējami līdzenumi, kultivējami kalni, e, ganības līdzenumos un ganības kalnos. Mēs vēl neesam izdomājuši, kā mēs sadalīsim e, subsīdijas. Esam sākuši diskusijas ar valdību un ar e, lauksemniekiem, taču es domāju, lai kāds scenārijs tiktu izvēlēts, ir galvenais, lai būtu izlīdzināts uh, Uh, atbalsts uh, ražotājiem atkarībā no klimatiskiem apstākļiem. Iepriekšējā periodā bija nevienlīdzīga situācija. Mēs esam pozitīvi noskaņoti par reformu, jo kopējā lauksaimniecības politika mums ir ievērojami palīdzējusi Grieķiem nostāties kājām. Mēs ceram, ka tāds rezultāts arī no, būs no jaunās KLP, kas būtībā ir iepriekšējā KLP turpinājums. Protams, ka ir eh, liela birokrātija, un mēs pastāvīgi ar valdību apspriežam to, ka varētu šo birokrātisko slogu samazināt. Mēs runājam par aktīvajiem lauksaimniekiem, kas viņi ir un kādi bija ierobežojumi ir arī uzskats, ka šiem ir jābūt aktīvajiem, profesionālajiem laiksamniekiem, lai viņi saņemtu subsīdijas, lai veicinātu arī lauka attīstību. Mēs uzskatām, ka mūsu valstī bez turismu nozars, kas ir uh, pamats uh, ienākumiem, galvenais um, ir arī tālāk lauksaimniecības sektors, lai mēs panāktu tekošā uh, konta līdzsvaru. Uh, te ir runa par fētu, par jogurtu, par olīveļu, par geogrāfiskās uh, izcelsmes īpašām produktiem. Tas nodrošina labu kvalitāti. Un mūsu uzdevums ir panākt, lai šī, šīs preces nonāktu uz pasaules skatuves. Mēs uzskatām, ka kopēja lauksaimniecības politika paredz šāda veida darbību, un tā var stiprināt visus ražotājus, ne tikai Grieķijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Jo, kā jau es teicu iepriekš, galvenais ir problēmas risināt visiem kopā. Tikai vienot Eiropas Savienības ietvaros mēs varam stāties pretī lielajiem izaicinājumiem. Αυτό είναι κάτι runājot par deleģētajiem aktiem un kā tas tiek risināts parlamentā, mēs uzskatām, ka tas ir pozitīvs elements, ja vienīgi tas eh, neiziet ārpus eh, KLP mm, skatījuma. Mums jāņem vērā, katras valsts īpatnības lauksaimniecības jomā un lopu audzēšanas jomā. Tas piešķirs elastību, taču mums ar vienu ir jāpaturprātā galvenais mērķis, un es domāju, šai ziņā gan Grieķijas parlamenta deputāti, gan arī jūs, Eiropas parlamenta deputāti, uh, varam strādāt kopā, lai rūpētos tieši par šādu notikumu gaitu. Paldies! Paldies, ka man uzklausījāt, ka devāt man iespēju izteikties. Un ceru, ka nedaudz uh, eh, palīdzēju jums gūst ieskatu, kāda ir mūsu viedokļa un kāda ir situācija lauksaimniecības jomā Grieķijā. Paldies! Bardzo dziękuję za. Liels paldies par jūsu stāstījumu, par atbildēm uz jautājumiem. Tā mums tagad ir jauna tradīcija. Mēs tiekamies ar dalību valstu uh, parlamentu pārstāvjiem, tātad no tās dalību valsts, kas ir prezidējošā valsts, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi labi, jo mums rodas iespēja labāk iepazīties ar lauksaimniecības nozari mm, tajās valstīs, kuras ir prezidējošās valsts, un tādējādi Mēs uzzinām vairāk par to, kas notiek arī padomē un komisijā. Un jāsaka, ka mums kā parlamentiem ir daudz kas kopīgs nekā, teiksim, Eiropas parlamentam un padomam vai padomē vai Eiropas parlamentam un komisijai. Tā ka vēlreiz liels jums paldies. Ja vairāk zālē nav citu jautājumu, tad es gribētu pieteikt pavisam īsu tehnisku pārtraukumu vienu minūti un mēs uh, sagatavosimies mūsu pēdējā šīs dienas darbkārtības jautājumu pārunāšanai. Tātad vēlreiz sirsnīgs paldies mūsu viesim un visi laba vēlējumi jūsu kolēģiem. Un Uh, veiksmīgu darbu vēlam jums tālāk Grieķijas labā un uh, Eiropas Savienības labā. Uh, parlamenta darbs būs saīsnāts jūsu prezidentūras laikā, bet tā nu tas šogad ir. Paldies! proszę państwa przechodzimy do ostatniego punktu Cienījamie kolēģi, tagad mēs ķersimies pie pēdējā šīs dienas darbkārtības jautājuma, un tas ir informācijas un veicināšanas pasākuma attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešajās valstīs. Te mēs pārunāsim eh, jaunas Uh, veicināšanas uh, regulas projektu. Pirms es došu vārdu uh, referentei Herāns Garsies kundzei, es gribētu atgādināt par ļoti saspringto laika grafiku. Ja mēs vēlamies pabeigt izskatīt šo jautājumu pirmajā lasījumā līdz vēlēšanām, tad ir nepieciešams ārkārtīgi disciplinēts darbs un jāpieturās pie ļoti saspringta laika grafika. Tā tad grozījuma iesniegšanas eh, termiņš bija 14. februārs eh, pēcpusdiena, tā tad tas bija termiņš grozījuma iesniegšanai, un tagad es dodu vārdu referentei Ransgasijas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un eh, šoreiz jūs man vārdu nosaucāt pareizi, Un Garsies kungs ir referents no sociālistu grupas, tā tad atkal zināms līdzības, bet joks pie malas. Šis ir jāsaka ļoti svarīgs dokuments un iniciatīva Eiropas Savienības uh, lauksaimniecības sektoram, jo jau zinām laiku ir uh, Uh, trūcis tādu skaidru uh, vadlīniju produktu veicināšanai. Tātad mums ir nepieciešama tāda kārtīga veicināšanas politika, tā mums ir iztrūkus krietni laika, un nepieciešams uh, arī pieturēties pie laika grafika, lai pabeigtu šo darbu pirmajā lasījumā. Mums tātad pēc iespējas labāk jāstrādā, lai varētu nozari iegūt un izmantot šī dokumenta esamību. Tātad centīsimies strādāt labi un nodrošināt arī to, lai koordinācijas starp to politiskajām grupām notiktu veiksmīgi. Tātad skatoties, eh, kāda ir šī priekšlikuma būtība. Situācija ir tāda, ka mūsu lauksaimniecības ražotāji saskaras ar vien uh, smagāku konkurenci no trešajām valstīm un mēs Eiropas Savienībā redzam, ka ievērojami palielinās cenas. Protams, kaut kas ir jādara attiecībā uz jau esošajām informācijas veicināšanas kampaņām. Ir ļoti svarīgs attiecības arī trešajām valstīm, ASV ar Merkusur valstīm. Domāju, ka mums ir nepieciešams pārskatīt, pārvērtēt, kāda ir Eiropas Savienības produktu vērtība un kā mēs labāk spētu konkurēt. Mēs esam pieredzējuši dažādas krīzes uh, attiecībā uz veselības jautājumiem un pārtiks produktiem. Bija ekoli skandāls, ekoli baktērijas skandāls, un mēs visos šies gadījumos skaidri redzējām, cik svarīgi ir elastīgāk izmantot uh, produktu veicināšanas pasākums jo šobrīd komisijas manevrēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas, kā jau mēs redzējām konkrētos gadījumos. Tātad šādas veselības eh, krīzes gadījumos eh, iniciatīvas iespējas ir ļoti ierobežotas. Tāpēc ir nepieciešams veicināšanas eh, pasākumus, nepieciešama veicināšanas pasākumi. Tāda finanšu regulas 45. pāns paredz iespēju komisijai veikt informēšanas un veicināšanas eh, kampaņas, ja patērētājs zaudē uzticību produktam, bet, piemēram, ekola baktērijas gadījumā šādu veicināšanas programmu ietvars bija ļoti minimāls, ierobežots. Tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai uzlabotu, atjaunotu patērētāju uzticību uh, un ir nepieciešama atbilstoša pasākuma. Pašreizējā komisijas regula principā nedod komisijai nekādas iespējas uzsākt tādu kārtīgu veicināšanas un informācijas kampaņu. Tādā gadījumā, ja ir krīze, kas nav, teiksim, veselības krīze, piemēram, tirgus krīze, uh, piena saimniecības sektorā pirms dažiem gadiem, neļāva izvērst nekādu kampaņu, nebija šādas iespējas. Tātad ir nepieciešams paredzēt iespēju šādām veicināšanas un informācijas kampaņām ne tikai veselības, teiksim, jautājumu krīzes gadījumā, bet arī, kad ir kaut kāda tirgus traucējumi, tā lai komisija attiecīgi varētu pēc savas iniciatīvas darboties. Es pieņemu, ka komisijai nevajadzētu būt priekš šādu priekšlikumu, kas dotu tai vairāk pilnvaru nekā teicis šobrīd ir. Jau zinām laiku KLP ir demonstrējis to, ka trūkst instrumentu lauksaimniecības produktu veicināšanai, un tāpēc arī šis priekšlikums, jāsaka, ir tik pozitīvi uztverts. Tiek paredzēts palielināt budžetu no 61,5 līdz 200 miljoniem līdz 2020. gadam. Tas eh, parāda, manuprāt, cik komisijas eh, nolūki ir eh, nopietni. Preču zīme aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat izcelsmes norāža aizsardzība. Jāsaka, tie ir bijuši tādi ļoti veiksmīgi uh, piemēri mūsu lauksaimniecībā, jo bez šādiem nosacījumiem, attiecīgi, nebūtu iespējams izmantot uh, nozarē visus piemos finanšu līdzekļus. Tātad preču zīmes vērtības izmantošana tas nedod labumu tikai pašai konkrētajai preču zīmē, bet tas ļauj un palīdz veicināt uh, plašāku produktu klāstu trešajās valstīs, un tātad tas tāpat palīdz arī Eiropas uh, Savienības patērētājiem, dod viņiem informāciju. tie, kas eh, varbūt nav tik mm, pozitīvi noskaņot attiecībā uz šo projektu, tiem vajadzētu tālāk izvērtēt, kāda būtu tā mm, dotie ieguvumi. Es domāju, ka šādas informācijas kampaņas, protams, nebūtu pašpietiekamas, lai atgūtu zaudētu tirgus daļu tirgū, bet eh, ņemot vērā dažādas iespējamos apstākļus, šādas kampaņas noteikti būs nepieciešamas, jo mums ir eh, daudz un dažādas sarunas, kas notiek, kas arī notiks. Tātad viens piemērs jau ir uh, sarunas ar ASV. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams sniegt arī Eiropas uh, uh, patērētājiem pareizi informāciju par mūsu produktiem, par to raksturlielumiem. Un lai mēs varētu būt konkurētspējīgi ar saviem Eiropas produktiem, Mums ir jānovērtē Eiropas ražotāja veiktais, novērtējot kvalitāti un nodrošinot, ka um, ražošana ir arī vidē draudzīga un tā tālāk. Um, daudz valstu programma. Šī iniciatīva ir vēl viens no tādiem pozitīviem uh, momentiem šajā uh, programmā, šajā ierosinājumā. Šāda centralizēta pārvaldība, manuprāt, ļaut izvairīties no koordinācijas problēmām, kādas izpaudās agrāk. Tātad eh, runāt par eh, veicināšanas kampaņām Eiropas Savienībā un ārpus. Eh, jā, protams, mums notiek veicināšanas kampaņas Eiropas Savienības iekšpusē, bet ir tāpat jānovērtē ārējo kampaņu vērtību un ietekme tajās jomās, kur mums ir asākā konkurence ar citiem ražotājiem. Tātad tur šādas kampaņas nepieciešamas un tāpat ir arī jāstiprina mūsu potenciāls nākotnē. Tātad, ja mēs nodalām šos uh, izdevumus, teiksim, 75 un 25% šīm kampaņām attiecīgi iekšzemē un ārēji, uh, lai nu kā tas būtu, Tāpat arī līdzfinansējums, valsts līdzfinansējums uh, šajā sektorā, tā pārtraukšana ir radījusi lielas bažas mūsu kolēģu vidū. Tāpat lauksaimniecības sektors satrauc Ehm, tie līdzekļi, kas būs jāmaksā pārtiks eh, uzņēmumiem, kur jau tā ir cietuši no ekonomiskā krīzes, eh, varbūt pat vēl vairāk nekā citu nozaru uzņēmumu. Izstrādājot šo ziņojumu, mēs saņēmām vairākus atzinums attiecībā uz nacionāla līdzfinansējuma pārtraukšanu. Es eh, ņemu vērā šo vispārējo noskaņojumu attiecībā uz valsts līdzfinansējumu piešķiršanas iespējām, lai varētu atjaunot tādus normālus tirgus darbības eh, režīmu krīzes gadījumā, piemēram, tādā ļoti delikātā sektorā kā piena sektors. Komisijas priekšlikums paredz arī iespēju finansēt eh, produktus, kas ir A pielikumā vai pirmajā pielikumā, un tāpat arī pārstrādātiem produktiem. Domāju, ka to visu vajadzētu pielāgot, vienkārši pateikt, ka to jā, to nē, ka tā tas nedara. ja budžeta palielinājums šiem pasākumiem būs eh, palielināts eh, četkārtēji, tad mums nevajadzēs kaut kādas ierobežojumus attiecināt uz zināmiem sektoriem. Protams, jā, mums ir nepieciešama kaut kāda ierobežojošie kritēriji, bet uzmanība tomēr ir jāvērš uz galveniem pamatsektoriem. Šobrīd izējot cauri krīzei, tātad iznākot no tās ārā mums. Jātiecina šīs veicināšanas kampaņas arī uz pārstādātiem produktiem, uz lauksaimniecības produktiem, tā tad jāizmanto šie kritēriji, par ko es runāju iepriekš. Runāt par vīnu, par vīnu sektoru. Vīns uh, ir viens no šiem produktiem, kurš, kurš ir saistīts arī ar citiem produktiem. Tas ir eh, ļoti slavens produkts, vīna ražošana ir viens no tiem sektoriem. Uh, Um, ar kuriem Eiropas Savienība ir pazīstama pasaulē, un tas ir zināms arī imičs tāds mūsu lauksaimniecības produktiem. Un um, noteikti šo sektoru, vīna sektoru, tātad mēs nedrīkstētu izslēgt no šī atbalsta. Arī attiecībā uz vīnu tātad vajadzētu paredzēt šādu kampaņu iespējamību. Un tālāk šī ideja, ka varētu būt uh, izpildu aģentūra, kurai varētu būt šāds uzdevums, nu es nezinu, varbūt, ka jums jau kaut kas ir padomā, kaut kāda struktūra jau ir, bet mēs negribētu uh, palielināt administratīvo slogu un administratīvo apjomu. Mēs gribam gruž otrādi, mazināt birokrātiju, gribam paredzēt lielāku elastību. Būtu nepieciešams tehniskas atbalsts ražotājiem. Tātad būtu nepieciešams padoms, konsultācijas par to, kā aizsargāt Eiropas Savienības produktus no viltojumiem uh, citās uh, valstīs. tālāk šo kampaņu, teiksim, izvēle. Nu, varbūt tas jau ir solis par tālu šobrīd. Protams, attiecīgajai iesaistītāji valstī vajadzētu aktīvi iesaistīties šādā kampaņā, kādu un ja tāda notiek, un ja tā ir paredzēta. Tāpēc es domāju, ka priekšlikums darba programmai ir ārkārtīgi pozitīvs. Tas dod skaidru domu par tiem mērķiem, ko mēs plānojam sasniegt trīs gadu laikā. Es domāju, ka mums te vajadzētu šo programmu izvērst trīs gadu garumā, tas ir arī, nu, tāds parasts tipisks uh, reklāmas uh, kampaņas garums, ja grib panākt tādu pozitīvu imidžu. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, domāju, ka komisijas priekšlikumu varētu uzlabot, iekļaujot uh, pamata dokumentā sarakstu ar skaidriem mērķiem, kādi būtu šai programmai. Parlaments teiksim, skaidri grib norādīt, ko mēs gribam sasniegt, un komisijai vajadzētu attiecīgi darboties, lai šos mērķus īstenot. Un tālāk šis nodalījums, ko komisija izdara starp iekšējiem tirgiem un trešo valstu tirgiem. Es domāju, ka tas padarīs šo sistēmu tādu neelastīgu. Es gribētu to visu varbūt salikt kopā, lai būtu tāda vienota klasifikācija visām finansējumam darbībām, vai nu šī veicināšanas kampaņa notiek uh, Eiropas Savienībā vai kādā trešajā valstī. Uh, Un tas nozīmē, ka tātad nenotikt kaut kādu iekšēju vai ārēju kampaņu izslēgšanu un būtu tātad vienlaicīgi iespēja informēt uh, pilsoņus, patērētājus trešajās valstīs pār Eiropas Savienības preču augstiem standartiem. Tātad tādā veidā uh, tikt stiprināts, veicināts mūsu lauksaimnieku labais darbs. Tātad es labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Un pēdējā lieta, ko vēl gribu teikt, mums tik tiešām laika grafiks ir ļoti saspringts. Mēs izskatīsim grozījumus līdz 14. datumam šomēnes, un es ceru, ka mēs varēsim ātri rast tādu kopīgu uh, risinājumu. Es ceru, ka ēnu referenti un visi kolēģi, ka mēs varēsim uh, vienoties par būtiskiem jautājumiem. Tātad, ja kādam ir kas, tad lūdzu sazinieties ar mani. Paldies. Bardzo dziękuję, pani poseł. W tej chwili jako pierwsza zabierze Paldies. Ajuso, a następnie. Paldies. Ajūso kundze un tad Magienes kundze. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsavātā. varbūt, ka citas grupas ēnu referents varētu izteikties vai gribētu izteikt pirms manis. Paldies, dargā kolēģi. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mūsu referenta pieeja attiecībā uz um, darbu pātrināšanu, <clears throat> lai šis teksts tik pieņems pēc iespējas drīzākā laikā, ir bažas, kas ir arī mūsējās. Ir, ka visas sasaukuma laikā mēs esam saskārušies ar kopies lauksamniecības politikas svarīgu reformu. Taču ir arī vēl cits būtisks aspekts. Eiropas eh, produktu uh, veicināšanas programma arī ir svarīga. Un pievienotā vērtība Eiropas precēm ļoti lielā kvalitāti, un tas manā skatījumā arī ir jātaino. Šī iemesla dēļ šis instruments pamatojas uz eh, tālāku virzīšanu, un tas ir būtiski. Es domāju, mums jārīkojas tā, lai šo instrumentu varētu sākt izmantot pēc iespējas drīzāk. Mums sākumā bija zināmas šaubas, taču Šīs šaubas tika klīdinātas, jo tika palielināts budžets, piemēram, Eiropas komisijas pieminētā aģentūra vai to finansēs ar budžetu palielinājumu, taču komisārs mums sacīja, ka tā nebija paredzēts. Līdz ar to mēs varēsim rīkoties ar visiem šiem finansu resursiem. Es domāju, tas punkts tagad te ir precizēts. Runājot par grozījumiem. <clears throat> Es eh, praktiski piekrītu visiem punktiem, kas šeit tika eh, izcelti. Daži elementi ir jo īpaši svarīgi, piemēram, eh, vīna aspekts. līdz finansējuma paplašinājums attiecībā uz daudz valstu programmām. Visas bāžas, kuras es biju paudusi, ir saņēmušas atbildi. Es tagad negribu to detalizēt stāstīt. Un tomēr es gribētu zināt, kāda ir komisijas nostāja par uh, mūsu referents tekstu, ja mūsu komitejā tiks panākt vienošanās ar komisiju, tad mēs varētu panākt vienošanos par šo instrumentu pēc iespējas īsākā laikā. Manā skatījumā par to nav nekādu šaubu. Priekšsēdētājs, liels paldies! Es atvainojos par savu kļūdu, saka priekšsēdētājs, un tagad jūsu kundze lūdzu. Sí, muchísimas gracias, presidente. Liels paldies priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties referentei un ēnu referentiem. Šis ir labs priekšlikums. Taču ziņojums eh, šo prie, komisijas priekšlikumu pat vēl uzlabo. Tas ir lielisks. Tas uh, novērš visus iespējamos trūkums, tad tagad vairs grozījumu nebūs mums jāiesniedz, tāpēc, ka visas mūsu bāžas tika ņemtas vērā, visi jautājumi, kas mums būtu varējuši rasties, tagad ir jau atbildēti. Tomēr es vēlos pieminēt tos elementus, kas minēti piektajā grozījumā par attais, attiecināmajiem produktiem. <clears throat> Mēs tam piekrītam, jo tas ir elastīgs grozījums. Mums ir jāņem vērā vēl, vēl cits elements. Mums ir ne tikai jāskatās uz Eiropas piedāvājumu kopumā, bet mums ir jāpiedāvā tās preces, kas nav Eiropas process, taču tam ir pievienotā vērtība Eiropas Savienībā, piemēram, Itālijas kafiju vai beļģu šokolādi un jānodrošina šo produktu mm, veicināšana trešās valstīs. Mm. Te ir runa par precēm ar pievienoto vērtību, mm, par zīmolu tēliem, un tas e, ļauj labāk veicināt šo produktu laišanu tirgūt citur. Es domāju, ka visumā šis ziņojums ir lielisks. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Magienes kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Pateicos referentei par viņas darbu pie šī temata. Es piekrītu jūsu grozījumiem par nacionālu līdzfinansēšanu, skatījumā tas ļoti svarīgi, tātad mēs to ļoti atbalstām, un vēl arī jautājums par to, ka dalību valstīm ir jāiesaistās. Tad, kad tām izdotas kāda programma, tad tās var sniegt sev ieguldījumu pirms komisijas atbalsta apstiprinājumu. Vēl ir lielāka problēma, kad mēs runājam par kvalitāti, mēs domājam tikai par precēm ar geogrāfiskajām norādēm, bet tas ir tikai neliels īpatsvars no mūsu pārtikas tirgus. Uh, Es ne, nezinu, vai esam pilnīgi atrisinājuši kvalitātes nodrošinājumu schēmu. Jautājumu dalībvalstīs, piemēram, īrijā uzmanība tikta pievērsta uh, um, lielopu gaļai, kas tiek uh, ražota īpašos apstākļos. Jānodrošina, ka tas šeit arī atainojas jo mēs esam pieņēmuši kopējas lauksaimniecības politikas reformu ar nedaudz samazinātu budžetu un lielākām prasībām, kas tiek izvirzīts pret lauksaimniekiem. Mums arī divpusēji tirzniecības nolīgumi, kas ietekmēs lauksaimnieku dzīvi, un mums ir jāsniedz mūsu ražotājiem iespēju pārdot savus preces gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Un es domāju, <clears throat> ka te piena kvota atcelšana arī ir saistīta ar šo pareizo brīdi, līdz ar šo šī sistēma ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk. Iespējams, ka es iesniegšu vienu grozīmu, bet ar vispārējo es esmu pilnīgi viensprāts. Paldies. Paldies, Kapulas Santos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies referentei par paveikto darbu. Šis jautājums par informēšanu un lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo īpaši krīzes laikos. Un es atbalstu to, ko teica arī ēnu referente, proti šī ziņojuma projekts ir labs, šo to var uzlabot, protams, vienmēr var pieslīpēt bet tas, ka šeit, piemēram, ir tā, teikts par procentu skaidļu atcelšanu attiecībā uz uh, uh, veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgu, to es noteikti atbalstu. Komisijas priekšlikums iet pār tālu. Mēs, protams, uh, vēlamies mūsu produktus darīt pazīstamus trešajās valstīs, bet iekšējais tirgus ir milzīgs potenciāls, un tas ir jāizmanto. Tā kā vēlos uzslavēt Esteru Es atbalstu šo ziņojuma projektu un ceru, ka parlamenta nostāja būs pietiekoši eh, stipra, un līdz ar to mēs panāksim, kā arī padomi beigu beigās apstiprinās šo priekšlikumu. Paldies, Nikolsona kungs! Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlos pateikties referentei par paveikto darbu. Uh, Es atbalstu mērķi maksimizēt lauksaimniecības produktu eksportu, ņemot vērā pieaugošo tirgu trešajās valstīs. Eiropas Savienība tiešām var vēl palielināt lauksaimnieciskās produkcijas eksportu. Un ziņojuma projekts pareizi norāda uz galvenajiem mērķiem, bet ir dažas bažas arī. Komisijas priešlikumā bija dažas jomas, kur uh, vajadzēja uzlabojumus. Piemēram, es atbalstu 75% finansēšanu ārējam tirgum. 200 miljoni ir pietiekoši liels budžets, un mēs varam atļauties arī uzlabot informēšanas un veicināšanas pasākumus. Vismaz 75% tas ir labs risinājums. Svarīgi arī, lai nacionālās kvalitātes schēmas neteik, netiktu apdraudētas, reformējot šo regulējumu. Valstīs ir ļoti veiksmīgas kampaņas. Piemēram, uh, manā Uh, valstī ir ļoti veiksmīgas kampaņas bijušas, un tās uh, noveda tiešām pie noieta palielinājuma. Esmu pārliecināts, ka arī citās valstīs ir tādas veiksmīgas programmas, un tās ir jāaizsargā. Tāpat labi apzinos, ka pārstrādātā pārtika ir ļoti svarīga daudzās dalību valstīs. Uh, lauksaimniecības pārtikas nozare šis, šis viss biznes ir viens no stabilākajiem, to mēs redzējām arī krīzes apstākļos. Tajā tieši rodas jaunās darba vietas, un to vajadzētu atbalstīt. Tā kā mēs varam šeit tiešām regulā iekļaut arī pārstrādātu pārtiku. Vēl ir, protams, jāvienojas par uh, nodokļu līmeni, uh, lauksaimniecības ražotājiem un par dalību valstu līdzfinansējumu. Jāsaka, esmu nobežījies par to, ka mēs varētu uh, rīkoties pārāk, pārāk sasteigti un uh, virzīt šo projektu uz plenāru sēdi pārāk ātri, neizskatot to uh, pienācīgi un rūpīgi. Es eh, pats esmu bijis referents un es zinu, eh, ka grozījuma izskatīšana prasa laiku un eh, teksts arī jāiztulko un jāpārbauda. Tāpēc nevajadzētu steigties, un es tiešām neatbalstu tādu pārmērīgi sasteigtu rīcības veidu. At vienkārši tāds ieteikums nevajadzētu rīkoties pārāk sasteigti. Paldies! Jā, arī es varu atbalstīt. Eh, Rubika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man šis ziņojums patīk no vienas puses, un grupi viņi ir izdomājusi un apspriedusi, un mēs viņu atbalstīsim, bet viņš izsauc arī pārdomas. Es kaut kā neredzu, kāds ir galīgais mērķis tam ziņojumam ko mēs gribam panākt. Gribam reklamēt savu preci, lai viņi pērk gan iekšē tirgu, gan ārējā tirgu, trešās valstīs. Ar reklāmu vien te nepatiks, nepietiks. Piemēram, minot savu Latviju, es varu pateikt, ka mums diezgan attīstīta ir ekoloģiskā lauksaimniecība Tā ieskaitā maizi cep ekoloģisku, parādās biespiens krējums, kas tik to neparādās viss. Bet ejot veikalā, es redzu, ka to ne visi pērk. Un nepērk nevis tādēļ, ka netic, ka viņš ir ekoloģiski tīrs un ka viņš ne, nav labāks par parasto preci, bet tādēļ, ka kabatā nav naudas. Krīze arī šeit ir iesitusi savu robu. Latvija pārgāja uz Eiropu Visa statistika tagad liecina, ka cenas uz produktiem, lauksimniecības produktiem, ir cēlušās par 3-4%. Tādien pat laikā cilvēku ienākumi neceļās. Es saprotu, ka tas pataisno nav saistīts ar šo jautājumu, bet man gribētos, lai mēs vai tie, kas strādā tālāk parlamentā, par šo jautājumu arī domātu, jo ar reklāmu vien te nekas nepietiks, ja runājam par iekšējo tirgu. Jā, piemēram, Ķīnā ir vesela valsts programma, kā palielinot preču noietu iekšējā tirgu, celt vispār visu ekonomiku. Mums Eiropas Savienība arī dzīvo ļoti daudz, kā nu kurš min no 40 līdz 80 miljoniem līdz galam nepēdušu cilvēku. Reklāma viņus neglābs. Kādreiz piecus gadus atpakaļ, kad sākām te strādāt šajā sasaukumā, bija ļoti lielas ambiciozas tādas eh, domas un plāni pārbaudīt, kā veidojas vispār cenas. Lielveikali diktē, kad tas viņiem izdevīgi, viņi cenas dempingo, mazie pārdevēji netiek līdzi, kad tas viņiem ir izdevīgi, viņi šīs cenas paceļ, mazie atkal netiek līdzi. Visiem ir zināms, ka ceļā no kūts, kur uzturās lopi, no lauka, kur aug barība, kur, kur aug um, labība, no lauka, kur aug saknes un pāri augļi, līdz veikala letē ir tāls ceļš. Un šai ceļā ir ļoti daudz tādu, kas nemaz ar lauksaimniecību nenodarbojas, bet tie ir dažāda veida vidutāji, starpnieki, kas paceļ šī produktu cenu. Es ļoti ticu un ceru, ka nākošā sasaukumā, nu tie, kas mēs te paliksim vai jaunie, kas būs, tomēr par tiem jautājumiem nopietni jādomā. Ja runājam par reklāmu, protams, mēs esam spējuši pie tiem apstākļiem, kad kopēja lauksemniecības, lauksemniecības um, politikas finansēšana jaunā finansēšanas periodā ir samazinājusies, mēs šiem jautājumiem reklāmam esam izdalījuši vairāk nekā trīsreiz vairāk līdzekļu. Bija 61,5 miljonu, tagad būs 200 miljoni. Tas ir labi, manuprāt. Bet ar to vien mēs cauri netiksim. Es atkārtoju savu vēl nostāju, kad jā, mēs atbalstīsim šo ziņojumu, bet uz nākotni jādomā par to, lai šī prece būtu arī pieejama, jo ar reklāmu vien mēs preci piespiest nopirkt nevarēsim, ja cilvēkam nav naudas. Udzielę sobie głosu teraz sobie. Paldies. Un tagad es gribētu teikt arī dažus vārdus savā vārdā. Mēs tagad runājam par informācijas un veicināšanas politiku, nu, kaut kādu veidu eksporta palīdzību un tā tālāk. Un mēs tik tiešām tādiem lieliem soļiem skrienam tam visam cauri, kā mēs te cīnīties ar kādu epidēmiju. Es tik tiešām. Uh, baidos no tiem jautājumiem, kas tiek pārunāti parlamenta sasaukuma beigās, kuriem nav pietiekami daudz laika, un komisija to, tā teikt, mums uzspiež un dara. Es redzu, jā, ka man te kolēģis uh, smaida blakus, bet es gribētu paust savu pozīciju par to. Mēs pārējām uz tādu centralizētāku pārvaldību. Varbūt tas būs iedarbīgāk un varbūt, ka tā ir zināma intervence caur produktu veicināšanu bet mēs palielinam arī finansējumu, kas, protams, ir labi. Tomēr mēs ierosinam līdzfinansējumu. Īpaši ņemot vērā to faktu, ka lauksaimnieki, īpaši jaunajās dalībvalstīs, nav īpaši labi organizējušies šādās ražotāju organizācijās, Tātad šādas organizācijas vēl ir tādos kā bērnu autiņos, ja tā var izteikties. Un tāpēc man arī rodas zināmas bažas par visu šo priekšlikumu. Un es domāju, ka šīs bažas būtu attiecīgi jāņem vērā, jo informācija un veicināšana tā ir ārkārtīgi svarīga dimensija. Bet manas bažas, manuprāt, arī ir pamatotas. Un tagad es gribētu dot vārdu lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pārstāve no Eiropas komisijas, tātad vārds jums, un pēc tam došu vārdu atkal mūsu referentei. Lūdzu. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. No komisijas puses es gribētu visu pirms pateikties par to, ka komisijas iniciatīva šo informēšanas un veicināšanas politiku lauksaimniecības produktiem kopumā tiek uztvērta visai pozitīvi komisijas eh, mērķi šajā priekšlikumā? Bija labi izklāstīt, to izklāstīja pats komisārs Čološs vienā no iepriekšējām sēdēm. Bet būtībā arī var teikt uh, uh, vairāk vērtības par nodokļu naudu. Mēs vēlamies vienkāršot sistēmu, mēs vēlamies panākt taisnīgumu un labāk kontrolēt notiekošo. Un tagad uh, atsaukšos uz dažiem grozījumu priekšlikumiem un komentāriem. Es uh, nereaģēšu uz visu, bet centīšos paskaidrot, kāpēc uh, komisija ir izvēlējusies citu ceļu, nekā jūs ierosināt. Vispirms par pasākumiem iekšējā tirgū un par to, ka tiem vajadzētu tādu pašu attieksmi kā pasākumiem trešajās valstīs. Mēs paredzam šos pasākumus tikai uh, trešajās valstīs, tikai šie pasākumi tiks finansēti. Ja mēs finansētu no Eiropas Savienības budžeta pasākumus iekšējā tirgū, tas nozīmētu, ka, piemēram, Beļģijas šokolāde, eh, tad eh, arī tiktu reklamēta Beļģijā, pārdošanai Beļģijā ar norādi, ka lūk, tā ir finansēta Beļģijā un ražota Beļģijā. Komisija to neierosina. Mēs uzskatām, kā mēs varam šo naudu izmantot labāk un liederīgāk, ja mēs veicināsim šo produktu noietu trešajās valstīs. Un tāpēc arī šeit paredzēts 75% eh, no līdzekļiem izmantot trešajās valstīs. Tas, protams, nav uh, tāds pilnīgi akmenī kalts skaitlis, bet iekšējā tirgū mēs paredzam informēšanas pasākumus. Ja mēs izmantosim noieta veicināšanas pasākumus, tad pastāv risks, ka konkurence tiks kropļota. Tad nākamais jautājums. Kādus produktus vajadzētu šeit atbalstīt? Pirmajā pielikumā um, uzskaitītie produkti. Uh, jā, par to var vienoties, bet mēs vēlamies izslēgt zīvi un zīves produktus, jo mums jau ir uh, E, īpašie atbalsta pasākumi e, zivsaimniecības produktiem. Mēs ierosinām arī vīnu e, šeit izslēgt. Mums tāpat ir jau 45 miljoni eiro paredzēti kopējā tirgus organizācijā. Bet ja vīns ir saistīts ar citiem produktiem, tad to varēs atbalstīt. Vēl komisija ierosina uh, atbalstīt dažus produktus, kas neparādās pirmajā pielikumā. Varbūt arī tādi pārtikas produkti, kas ir sarakstā, ko padomju parlaments apstiprināja pirms pusotra gada. Proti, varētu būt arī pārtikas produkti, kas netiek ražoti no lauksaimniecības produktiem cik tālu to varēs īstenot, grūti pašlaik pateikt. Bet, ja mēs to ņemsim burtiski, tas nozīmē, ka mēs varētu, piemēram, arī ādas jakas šeit atbalstīt, jo ādas jakas jau tiek ražot no ādas, no lauksaimniecības produkta. Bet um, šādām precēm mēs paredzam tikai 20%, maksimāli 25% Uh, no visa budžeta. Un te ir reālas kontrolas problēmas, jo pirmkārt, kā uh, mēs noteiksim šo ierobežojumu 20% un kas un kādā veidā to izkontrolēs. Manuprāt, tas visu sarežģītu, nevis vienkāršotu, tāpēc jūsu grozējumu mēs īsti neatbalstām. Tad tika runāts par uh, Uh, informācijas pasākumiem krīzes laikos. Komisija ļoti apzināti nav paredzējusi uh, īslaicīgos uh, informēšanas vai veicināšanas pasākumus krīzes laikos, jo padomu un parlaments jau apstiprināja divus pasākumus. Tātad pastāv jau divi pasākumi, kas ļauj rīkoties īslaicīgi. Mums ir horizontālā regula uh, ar šādu noteikumu un arī tirgus uh, organizācijas regula. Tad par finansējumu. Mēs vēlamies atteikties no valstu līdzfinansējuma, lai no, uh, nodrošinātu vienādu spēles noteikumus, jo ir valstis un reģioni, kas vienkārši nevar atļauties šādu nacionālo līdzfinansējumu bet mēs vēlētos, lai visi varētu šo finansējumu izmantot vienādi. Un tāpēc, lai nodrošinātu šo taisnīgumu, mēs atsakāmies no valstu līdzfinansējuma. At jūs ierosināt arī no 60% vai nu, tad cita parastā uh, skaitļa, kas ir mazajiem uzņēmumiem pāriet uz 75%, tad arī tam mēs nevaram piekrist, jo MVU ir parasti daļa no ražotāju organizācijas. Un tieši ražotāju organizācijas ir tās, kas uh, izstrādās šos informēšanas un noieta veicināšanas pasākumus ja mēs e, šeit e, paredzētu 75% mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tad rastos arī kontrolas problēmas. Tāpat, tad ja mēs saprotam, ka 75% ir no kopienas budžeta, tad 25% varētu nākt vēl klāt no dalībvalsts budžeta, kā jūs ierosināt, tad būtībā šeit būtu 70, 95% MVU ražotajiem uh, produktiem. Un šādas subsīdijas būtu daudz augstākas nekā pašreizējā regulā noteikts. Bet komisija konstatē, ka šie pasākumi ir kvalitatīvāki tad, kad lielāku finansējuma daļu iegulda paši operatori. Tātad, ja mēs paaugstināsim finansēšanas likmi, mēs varam apdraudēt arī pasākumu kvalitāti. Un visbeidzot, eh, gribu norādīt, ka mēs paredzējām tikai vienu reizi gadā iespēju pieteikties atbalstam. Tad šī atbalsta programma, tātad būs gada programma, uz vienu gadu tiks noteikta programmas stratēģija. Mūsuprāt, tas ir vienkāršāk. Ja šis konkurss notiktu divreiz gadā, tad divreiz gadā būtu viss jāizkontrolē. Programma ar viena gada ciklu ļauj mums izvērtēt uh, vienlaicīgi visus aspektus, visas pieteiktās uh, programmas un pasākumus, un tad var izvēlēties vislabākos pasākumus. Mēs uzskatām, ka tā mēs varētu arī tiešām panākt vislabāku atdevi nodokļu maksātāju naudai. Nu, lūk, uh, tādi būtu komisijas komentāri pašlaik neko vairāk nevaru jums teikt. Vēlreiz paldies par kopumā pozitīvo vērtējumu. Paldies! Tak, zasadniczo. Paldies! Un tagad atkal vārds mūsu referentei. Paldies priekšstādātāji. Paldies visiem par uh, izteiktiem komentāriem. Eh, jo mazāk ir soļi, jo lielāks tomēr ir kopīgais ātrums. Gribētu teikt sekojošo. Ir ārkārtīgi svarīgi visu darīt rūpīgi, kaut gan arī laiks mūs eh, spiež. Mēs negribam pārsteigties, darboties pārāk ātri un sasteigt tekstu. Bet domāju, ka mēs varam tomēr arī labu darbu paveikt diezgan saspringtā laika grafikā. Uh, jūs teicāt, ka dokuments, ko esam likuši jums priekšā, ir labs dokuments, tas jau ir solis uz priekšu. Un uh, jāatzīmē, ka to mēs izstrādājām astoņu nedēļu laikā, ņemot vērā, ka tur vidū arī bija Ziemassvētku brīvdienas. Tātad mēs spējam strādāt arī saspringtā laika grafikā. Jā, vien cilvēkiem ir vēlme varbūt nedaudz cienot arī no sava brīvā laika. Lai nu kā, tātad mēs strādājam kvalitatīvam rezultātam Bet, protams, ka labi būtu arī ievērot uh, laika grafiku. Niklausona kungs uh, nāca klajā tāda interesanta atsauci. Viņš minēja procentuālo daļu līdzekļu, kas paredzēti trešajām valstīm vai iekšējiem tirgum. Kā jau es agrāk teicu, es neesmu iekļāvusi savā priekšlikumā kaut kādu skaitlisku sadalījumu. Es domāju, ka racionālākā pieeja būtu skatīties, ar kādiem priekšlikumiem nāks klajā kolēģi. Tātad kādas maržas, kādi sadalījumi būtu grupām prātā, un pēc tam tad panākt kompromisu vienošanos, tādu vidusceļu, ja tas būs iespējams, lai mums būtu pēc iespējas tāda plašāka, labāka, vispārīgāka vienošanās par to, cik liela budžeta daļa būtu paredzama darbībām iekšējā tirgu un cik trešajās valstīs. Kā jau es teicu, jā, šobrīd eh, lielākā daļa paredzēta iekšējiem tirgum, bet eh, jāzīst, ka potenciāls, liels potenciāls ir tieši trešajām valstīm. Tātad es gaidīšu kolēģi ierosinājums grozījums un skatīsimies, pie kā kopā varēsim nonākt. Tātad mēģināsim panākt labāko vienprātīgo risinājumu. Rubika kungs uzdeva jautājumu, kāds ir mūsu mērķis? Un mērķis ir pārdot preces gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. lauksaimniecības un pārtiks ražošanas sektors ir vērsts uz pārdošanu, tāpēc arī mums šis instruments ir nepieciešams. Domāju, ka mums ir jādomā par mūsu vispārīgajiem tirzniecības mērķiem, pārdošanas mērķiem, bet eh, spēles nostīmiem jābūt vienādiem visiem. Eh, ir svarīgi, lai trešās valsts apzinātos, kāda ir mūsu produktu pievienotā vērtība, bet tikpat svarīgi arī, lai pašu Eiropas Savienības patērētāji apzinātos šo pievienoto vērtību. Mūsu priekšā ir dokuments, un visi deputāti uzsvēra uz to, ka mūsu pašu patērētājiem ir jāatzīst, jāatpazīst eh, mūsu produktu kvalitāti, dažādi apzīmējumi. Tā tad pārdošana, jā, tas ir svarīgais punkts gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tātad, atkārtošu vēlreiz, tas tiešām ir pats svarīgākais. Un tālāk. Kā varētu pieteikt, pieteikties šim atbalstam? Tas, manuprāt, ir tāds stratēģijas jautājums. Mārketinga un reklāmas uh, industrijā, kā es teicu, ir trīs gadu periods. Jūs sakat, ka nozarē būtu labāk, izdevīgāk, ja būtu viens, viena pieteikšanās, bet pati nozara saka, ka būtu divas pieteikšanās, pieteikšanas būtu izdevīgāks. Tā tad, kas būtu labākais un kas būtu saprātīgākais? Es domāju, ka tie atkal nepieciešama vienošanās. Bet, protams, jāņem vērā arī tīri tehniskais aspekts un varbūt politika šoreiz noliekot malā, jo galvenais aspekts ir tiešām ir panākt pārdošanu. Tālāk jūs teicāt par līdzekļiem, par uh, tirgus kopēju organizāciju. Nu, diemžēl nevar piekrist komisijai. Ja būtu bijuši pietiekami instrumenti, Ja Eiropas Savienības institūcijas būtu pietiekami spēcīgas, tad mums nebūtu izvērsties E. coli baktērijas skandāls, kāds tas bija. Tātad, ja mums bija, būtu bijuši līdzekļi un atbalsts sektoram bijis saulēcīgi, bet tā tas, kā mēs zinām, nenotika, tā nebija. Jāsaka, pirmo reizi redzu, ka Eiropas komisija nevēlas pieņemt eh, tā piedāvātās pilnvars, bet es gribētu lūgt komisiju pārdomāt, jo te mēs piedāvājam pirmkārt iespēju ātri reaģēt no komisijas puses tā, lai jūs varētu identificēt problēmas un attiecīgi veikt to pārvaldību. Tātad tas varētu efektīvāk ļaut risināt krīzes situācijas tirgu. Tālāk par kvalitātes instrumentiem. Es domāju, ka mums jāpanāk tas, lai mēs varētu pārdot Eiropas imidžu, kurš savukārt nestu sev līdzi Eiropas produktu kvalitāti un garantīs, lai tas, tā teikt, apceļot pasauli. Ņemot vērā, protams, ka ir dažādas nacionālās programmas, kas eh, var veicināt vietējs produkts, bet šajā dokumentā pievērsīsim galvenu uzmanību Eiropas kvalitātes dokumentiem – protams, nekādā veidā necenšoties graut vai mazināt uh, nacionālo programmu ietekmi. Tā tad tie bija galvenie jautājumi, galvenie apsvērumi. Pateicos visiem, kas izteicās. Paldies visiem, kas pauda atbalstu, un es ceru, ka mums būs uh, veiksmīga sadarbība, gaidīšu grozījums, un tad pēc 14. datuma centīsimies panākt pēc iespējas labāko kompromisu. Uh, tā lai mums būtu pēc iespējas uh, spēcīgāk un kopīgāk nostāja uzsākot uh, sarunas ar padomi un komisiju. Paldies, referentes kundze. Kā jau jūs sacījāt, grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdien, 14. februārs 2012. Un ziņojumu skatīsim 18. martā un aprīlī, tad tas nonāks plēnārsēdē. Es domāju, ar to ar šo sēdi var beigt. Liels paldies! Atsāksim darbu rīt pūksteni deviņos. Vēlreiz liels paldies! Nu, mums izdevies pabeigt eh, mūsu darbu pat 15 minūtes agrāk. Paldies!